un Karolīnas Punseitpār Nelkundzes, kā arī Jaromira Količeka mandātus un eh, piedāvāja eh, tos apstiprināt ar 31. janvāri un 3. februāri, kā arī 4. februāri. Vai kādam ir pretenzijas? Nē. Līdz ar to mandāti ir apstiprināti. Fonštārkas kundze ir pametusi.